mainīsies un virzīsies uz priekšu, un rīt parlaments dos zaļo, zaļo gaismu šādu MTN uh, eh, padziļinātā sadarbības procedūras izveidošanai. Paldies! Līdz Paldies! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir eh, pabeigtas. Balsojums notiks rītdien, pulksten 12.30. Nākamais darba kārtības jautājums ir. Vojciehovska eh, kunga ziņojums par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Došu vārdu referentam Vojciehovska kungam, lūdzu. Dziękuję, panie przewodniczący żyjemy w europie xxi wieku nie jesteśmy barbarzyńcami lecz cywilizacją Lielas paldies priekšādātāji. Nu, 21, mēs dzīvojam 21. gadsimtā, neesam vairs nekādi barbari, esam civilizācija, un tāpēc šo civilizācija uzliek mums arī zināmas pienākumus, piemēram, rūpēties par dzīvo, dzīvnieku labsadi, labturību. Viņi izjūt gan sāpes, gan bailes, un tāpēc pret viņiem jāsturas kā dzīviem, dzīvām būtnēm ar cieņu. Un šajā gadījumā, šai ziņojumā runājam tieši par dzīvoju, dzīvo, dzīvnieku transportu. Esam saņēmuši ziņojumu no Eiropas komisijas par transportu dzīvniekiem. Un tur tiek runāts par ārkārtīgi daudz govīm, par aitām, par zirgiem, kas eh, ik gadu tiek transportēts Eiropas Savienībā. Divas cet... Eh, un ļoti bieži šis, tran... šis transporta ilgums pārsniedz astoņas stundas dzīvnieki. Uh, Atš eh, un dzīvnieku transports, izņemot vienīgi attiecībā uz zirgiem, apjomos ar vien pieaug no gada uz gadu. Šies transports norisinās ārkārtīgi ilgi, un to nav iespējams arī pārliek efektīvi kontrolēt. Ieņēmumu, kas tiek gūt no šādiem, pas, eh, šādiem pakalpojumiem, saskaņā ar NVO teikto, te paredz to, ka būtu daudz efektīvāk šos transporta ilgumus samazināt un samazināt arī trans transporta distances. Jo, ja transports nav tik ilgs, tad dzīvnieki jūtas daudz labāk, un tas savukārt nozīmē, ka arī gaļa ir daudz labākas kvalitātes. Ir skaidrs, ka, ja dzīv, dzīvnieks ir stresā, tad tādā gadījumā arī gaļā izstrādājas zinām toksīni. Un savukārt maksu par šo transportu līdz ar to maksā lauksaimnieki, kas saņem mazāk ieņēmumus par eh, sevis uzaudzētajiem lopiņiem, un maksā arī patērētājs, kas savukārt maksā vairāk, jo tam bijis jā, jānosedz vēl arī transporta izmaksas. Un tāpēc transporta uh, ilgums ir jāsamazina un jāpadara iespējams gaļu apstrādāt uz vietas, nevedot lopiņus pārāk tālu. Un tas ļaus arī gaļas ražošanas rūpniecībai pārveidoties. Un vajadzētu īstenot decentralizācijas pasākums. Astoņas stundas būtu tas maksimālais ilgums. Ir pilnīgi skaidrs ka ir vienmēr, protams, jānodrošina arī kaut kāda veida izņēmumi, piemēram, attiecībā uz perifērijas, jeb ļoti nomaļiem reģioniem, kur būtu citādāk rīkoties ļoti sarežģīti. Turklāt nevēlamies pievērt acis eh, arī uz eh, šīm debatēm un, un mm, pilsoņiem neteikt patiesu eh, taisnību. Gal galā tieši pilsoņi ir tie, kas vēlas ierobežot transporta ilgumu. Nedrīkstam ignorēt viņu vēlmes. Uh, un viņu sajūtu šai saistībā. Tas ir tas, ko domā sabiedrība. Un tāpēc vēlamies atbalstīt komisijas priekšlikumu. Un šai kontekstā gribētu jūs lūgt pieņemt manis izstrādāto ziņojumu bez grozījumiem jo komitejas ietvaros esam ļoti labi pastrādājuši, esam izstrādājuši liels kompromiss, kas ir saprātīgs, pieņemums, un par to, par to pat Protams, paldies visiem lauksaimniecības komitejas kolēģiem, kā arī citiem kolēģiem, kas strādā intergrupā. Liels paldies par sadarbību. Mahatma Gandijs savulaik teica, ka nācija ir izcila eh, tik, un tās progresu var vērtēt pēc tā, cik labi jūtas šīs, šīs nācijas dzīvnieki. Mēs dzīvniekus patērējam pārtikai. Un šķiet, ka mūsu attieksme Eh, pret to noteikti tuvākā laikā nemainīsies. Bet tāpēc jau šobrīd mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai mēs samazinātu, ierobežotu dzīvnieku ciešanas. Un tas jādara pilnīgi visās jomās. Pats pēdējais teikums priekšādātāji. Tas nozīmē, ka mums jāierobežo transporta laiks, jo tas ir jautājums, kas ļautu uh, dzīvnieku gaļas kvalitātei būtu uzlaboties. Priekšādātājs pārtrauc runātāju. Tālāk došam vārdu komisāram Božam. Lūdzu. President... Priekšādātāji, godātie deputāti. Ārkārtīgi Priecājos, ka jūs man esat devuši šo iespēju uzrunāt parlamentu, runājot par tik ārkārtīgi delikātu un arī emocionāli sarežģītu jomu, kas saistīta ar dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā, un redzam, ka ļoti daudz deputāti par to ir ieinteresējušies, tāpat arī sabiedrība. Viedokļi ir ļoti dažādi par to, cik nepieciešama ir dzīvnieku transportēšana un kādam būtu jābūt tran maksimāliem transporta laikam. Es tomēr gribētu cerēt, ka mēs visi esam viensprāts attiecībā uz to, ka tajā brīdī, kad dzīvnieki tiek pārvadāti, būtu jāpiemēr jāpiemēro atbilstīgi labdarības standarti. Komisija savā ziņojumā, kas tika pieņemts 2011. gada novembrī par dzīvnieku pārvadāšanu, piedāvāja uzlabojums dzīvnieku pārvadāšanā. Bet situācija, protams, ir tāda, ko iespējams uzlabot vēl tālāk. Tāpat arī pašreizējie tiesību akti netiek atbilstīgi īstenot, un tāpēc arī pašreizējo tiesību aktu ietvaros ir iespējami uzlabojumi, kam arī mūsuprāt vajadzētu pievērst vislielāko uzmanību. Un ļaujiet nu man pievērsties darbam, ko tik visaptvaroši ir veicis referents Vojčakovska kungs. Uh, Esmu ārkārtīgi pateicīgs par viņu centieniem sagatavot šo ziņojumu projektu par šo ārkārtīgi komplekso sarežģīto tēmu. Ir ļoti strīdīgi jautājumi, un galvenais no tiem ir maksimālais pārvadāšanas laik, laiks. Viens no secinājumiem, ko varētu izdarīt no nu, transporta komitejas eh, un, un citu komiteju dokumentiem, ka nav zinātniski nekāda pamatojumu, kāpēc nevajadzētu ierobežot pārvadāšanas laiku. Ir jāņem vērā, protams, visi šī pārvadāšanas aspekti. Priecājos, ka ziņojums atbalsta komisijas eh, priekšlikumu par tiesību aktu īstenošanas uzlabošanu. Ļoti daudz ierosinājumu iet tieši šajā virzienā. Harmonizācija dalība valstīs attiecībā uz atskaitēm un kontrolēm, piemēram, ir viena no tādām jomām. Priekšādā tā ar prieku var jūs informēt, ka uh, īstenošanas lēmums tiks apspriests ar dalību valstīm, un to darīs komisija nākamā gada sākumā. Es tāpat gribētu minēt divus pasākumus, ko komisija šobrīd īsteno pārtikas un uh, eh, sanitārijā dienestā. Uh, šis, šī organizācija notur regulāri sanāksmes ar dalību valstīm, lai norisinātos doma apmaiņa par paraugu praksi un pieredzi attiecībā uz tiesību aktu šīs konkrētās 2005. gada regulas īstenošanas eh, iespējām. 2013. gadā tiks veikti jauni apmeklējumi uz dalību valstīm tieši šajā saistībā. Tas, eh, ta, to tajās piedalīsies arī revidents no pārtiks un eh, veselības uzraudzības organizācijas un dalību valstīs uh, lūk, tiks veiktas inspekcijas. Šie apmeklējumi kalpos diviem mērķiem. Pirmām kārtām ierēģi no dalību valstīm ar konkrētām problēmām varēs doties pie dalību valstu analogiem kolēģiem, ar viņiem apspriesties par iespējamo eh, paraugu praksi un risinājumiem. Tāpat laikā eh, kontroli tiks īstenot šādi arī kolēģi starpā. Tā piemēram, Uh, nu, vairāku dalību valstu. Ministra varēs uh, konkrēti pārvadājumus šajās valstīs arī kontrolēt. Tālākie pasākumi paredz arī uzlabotas kontrolas dzīvnieku pārvadāšanā, izmantojot navigācijas sistēmas. Tāpat arī pamatnostādņu izplatīšana attiecībā uz noteikumu interpretāciju. Uh, tāpat arī dzīvnieku labturības uzlabošanas ieteikumu trešām valstīm. Uh, un pasākumi eh, kopā ar sabiedrību un pilsoniskām organizācijām par informācijas izplatīšanu. Jāsaka, šai jomā ir ārkārtīgi daudz un dažādi pētījumi pieprasīt, un komisija nevar tiem piekrist. Mēs varam ziņojumus sagatavot tikai tajos gadījumos, kad tas ir nepieciešams saistībā ar konkrētu iniciatīvu. Turklāt es arī nepiekrītu viedoklim, ka pašreizējās tiesību, pašreizie tie takti par higienu un labklāju, labturību, tie tiešā veidā atbildīgi par e, pārvadājumu garumu pieaugumu. Es domāju, ka ir jāpieļauj zinām elastība mazākām un mobilajām. E, dzīvnieku kautuvēm, kas vienlaicīgi ievērs, ievēro, ievērot visus fitosanitāros noteikumus. Priekšādātāji secinājumos gribu teikt, ka ārkārtīgi augstu vērtējam parlamenta interesi uh, un ieguldījumu šī dokumenta izskatīšanā, un lai arī mēs varbūt vienmēr nesam viensprāts par konkrētiem faktiem un niansēm, es tomēr varu teikt, ka mums droši vien visiem ir viens mērķis, respektīvi pārliecināties, ka dzīvnieki tiek pārvedāti pēc iespējas labākos apstākļos un atbilstoši standartiem. Paldies, komisāra kungs, nu tad tālāk nonākam pie komisijas pārstāvjiem. Vispirms došu vārdu vides komitejas pārstāvēji. Un viņa, un tātad šīs komitejas viedoklis mums pastāstīs Andersons kundze. Paldies priekšādātāji! Zinām, ka regula jau kopš 2005. gada attiecībā zināk pārdošana ir spēkā, bet tomēr arī apzināmies, ka problēmas pastāv un šī regula katrā ziņā nav pilnībā tikusi īstenot. Galvenokārt tāpēc, ka to nav darījis, eh, da, nav, nav dalība valstis ir paveikušas. Mums vajadzētu būt pret jebkāda veida lieku, eh, pārlieku ilgu dzīvnieku pārvadāšanu Ne tikai tāpēc, ka tas mazina labturības standarts attiecībā uz dzīvniekiem, bet arī tāpēc, ka ilg, ilgi pārvadāšanas laiki e, rada higienas problēmas, fitosanitārs problēmas un līdz ar to arī slimības var vairāk izplatīties tālāk. Otram kārtām, protams, stress dzīvniekos rada negatīvus veselību, veselību negatīvi ietekmējušus toksīnus un tāpēc mums vajadzētu atbalstīt īsākus pārvadāšanas laikus. Uh, To nedrīkst ignorēt. Vairāk kā 6 miljonu dzīvnieku tiek pārvadāti dzīvi uz kautuvēm katru gadu. Tie ir dzīvnieki, par kuru kur, kur labturībai mums vajadzētu piemērst visu uzmanību. Paldies! Un tagad transporta komitejas vārdā uh, De Grandes Paskāla kungs. Paldies priekšsēdētājiem! komisāra kungs sirsnīgi sveicam parlamentā. Pārvadājuma ilgums ir tikai viens dzīvnieku labturības parametrs. Neko nelīdzēs saīsināt maksimāli pielāgojumu transporta laiku uz 8 stundām, ja transporta līdzekļi eh, nav uh, um, veidināšanas iekārtas un jāatzīst, ka es jau esošā uh, dzīvnieku transporta uh, no, no likumdošana visprogresīvākā eh, uh, pasaulē. Daudz, kas ir atkarīgs no citiem faktoriem, ne tikai no transporta ilguma. Priekšsēžkungs. Šeit skan daudz jauku vārdu, bet Eh, aiz tiem stāv reāls intereses, proti tādu valstu intereses, kas vēlas eksportēt uh, saldēto gaļu. Kādēļ šī regula uh, attiec tikai uz dzīvniekiem, nevis, piemēram, uz kautuvēm? Tāpēc, ka es tās tavu intereses nevis uh, rūps par dzīvnieku labturību. Paldies politisko grupu vārdā. Pirmā būs Ester de Lange PP vārdā. Paldies! Tautas partijas frakcijas uzskats uh, attiecībā uz dzīvnieku pārvadājumu ir balstīts uh, zinātniskos pētījumos. Mēs zinām, ka pasaulē viss nenotiek ideāli, un tas atspoguļojas arī uh, Eh, likumdošanā. Likumdošana nevar atspoguļot tikai ideālo pasauli. Um, transporta sistēmai ir tādai, kas ļautu uh, gūt atalgojumu tiem, kas veic investīcijas transportā, dzīvnieku pārvadāšanā. Komisija mazgā rokas nevainībā un uzliek visu atbildību eh, dalību valstīm par šīs jomas attīstību, bet kāpēc tā notiek? Kāpēc dalību valstīs dzīvnieku transports notiek tik ļoti atšķirīgi, bet jūsu pašu inspekcijas dalību valstīs to skaits pēdējo gadu laikā nav pieaudzis? Jūs zināt, cik ļoti atšķirīgas ir, cik ļoti dažādas sankcijas tiek piemērotas attiecībā uz precēm, savukārt uz dzīvu dzīvnieku pārvadāšanu tas vispār neatiecas. Un būtībā šī sistēma, šī nozara ir jāreformē, ir pienācis pēdējais brīdis to darīt. Un referenta. Uh, priekšlikumā ir paredzēt maksimālo pārvadāšanas laiku astoņas stundas. Toreiz, kad komisija piedāvāja savu priekšlikumu, mēs nebijām līdzlēmēja kapacitātei, bet tagad situācija ir mainījusies. Kāpēc komisija neuzdrošinās piedāvāt nevienu iniciatīvu šajā jomā? Es eh, pati vēl nevaru pateikt, kā rīt balsošu. Uh, Kaut gan pati esmu piedalījusies rezolūcijas izstrādē par astoņu stundu um, uh, pārvadāšanas laiku. Paldies, Kādenbachas kundze! Jau daudzus gadus Eiropā mums ir noteikumi par dzīvnieku pārvadāšanu, kas daudzkārt tikuši pārstrādāti, bet pašreizējā pārstrāde liecina par to, ka šis tas ir uzlabojies, bet nebūt ne visu mēs nevaram būt apmierināti. Es pilnībā piekrītu iepriekšējai runātāja komisāra kungs, mēs gribam jums dot iespēju Uh, mēs gribam jūs vērtēt pēc tā, ko jūs sasniedzat, nevis pēc jūsu pagātnes panākumiem. Mēs vēlamies likumdošanu, kas panāktu to, lai dzīvnieku labturības normas tiktu ievērotas. Tas attiecas arī, piemēram, uz astoņu stundu pārvadāšanu, kas ir balstīta uh, zinātnieku atzinumos. Vairāk nekā miljons cilvēku Eiropā ir atbalstījuši šo ierobežojumu astoņas stundas. Un te nav runa tikai par rakstisko deklarāciju Eiropas um, parlamentā. Mums ir vajadzīgi noteikumi, kas no vienas puses ļauj kontrolēt dzīvnieku labturību un tā pašā laikā, lai tiktu, lai būtu iespēja reģioniem, kas uh, eh, savas atrašanās vietas dēļ nevar ievērot šīs astoņas stundas, lai arī viņiem tomēr būtu iespēja piedalīties ekonomiskajā darbībā. Mēs gribam panākt, lai samazinātos pārvietoto dzīvnieku skaits, proti apjoms, un lai samazinātos arī dzīvnieku pārvadāšanas laiks. Uh, Tas mums var izdoties tikai tad, ja kontrolas būs stingras un ja mums būs dati no dalībvalstīm, ko būs iespējams salīdzināt un kam, uh, kas būs reprezentāli, kam varēs uzticēties. Nevar prasīt visu tikai no dalību valstīm. Jums ir jāstrādā, komisār kungs, arī jūsu pašu jūsu institūcijā, lai nodrošinātu labas, labus noteikumus dzīvnieku labturībai. Paldies, Paulsenas kundze. Tak, herr ordförande, herr komisionēr. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs. Sveicu arī referenta Vojcehovska kungu. Viņš ir ļoti pacietīgi un ļoti labi strādājis ar šo dosjē. Dzīvnieku transports, protams, izraisa cilvēkos emocijas, un, un vislabprātāk mēs gribētu uzreiz un visu, visu kas, visu uzreiz ideāli. Uh, bet kopumā cilvēku zināšanas par dabu, ieskaitot dzīvniekus, augus un tā tālāk, uh, iet mazumā, un veidojot politiku, mēs bez kompromisiem nevaram iztikt. Kompromisam ir jābalstās uz vislabākajiem zinātnieku uh, iegūtajiem un apkopotajiem datiem, kas apkopo ilgadīgu praktisku pieredzi, un tā pašā laikā mēs vēlamies balstīties uz faktiem un demokrātiskā lēmumu pieņemšanas procedūrā ir jāņem vērā ne tikai praktiskās dzīves fakti, jāņem vērā arī kultūras tradīcijas, ētikas normas, ekonomikas un politikas apsvērumus. Un mūsu politiskā grupa pilnībā atbalstīs referentu. Mums nepatīk tikai uh, 14. nodaļa, 5. apakšnodaļa. Šeit mēs labprāt to noraidītu, bet kopumā ziņojums ir atbalstāms. Paldies! Eikautas kundze, lūdzu. Kungs. Paldies! Vispirms teikšu paldies referentam par labi padarītu darbu, izstrādājot šo atzinumu kurā ir apkopoti priekšlikumi par dzīvnieku pārvadāšanu. Es pilnībā piekrītu rezolūcijas saturam, bet nav gluži tā, ka mēs pilnībā varam atbalstīt astoņu stundu pārvadāšanas laiku maksimālo. Es tekstu sapratu savādāk. Uh, nav pierādīts, ka astoņas stundas būtu maksimālais laiks. Um, man ir izstrādāts alternatīvs rezolūcijas priekšlikums, kurā es izmantoju referenta tekstu, izņemot no tā ārā manis minētos tātad faktus. Nepietiek ar to, ka mēs lūdzam vienkārši ievērot astoņu stundu pārvadāšanas laiku, ir jāaicina komisija piedāvāt priekšlikumu, lai šis astoņu stundu uh, laiks būtu saistošs, obligāts. Vārds sakot, teksts ir jāpadara kategoriskāks Mēs vēlamies uh, to panākt parlamentā, tāpēc mums ir alternatīva uh, rezolūcija. Nikolson kungs. Tas paldies priekšādātā. Pirmkārtām paldies par šo iespēju izteikties. Paldies referentam par lieliski paveikto darbu. Darbs nebija viegls. Mēs visi ļoti zabi, zinām, kāda ir emocionāla aspekta šajā saistībā. Komisār kungs, jūs arī to teicāt, arī viss šī tēma ir ārkārtīgi sarežģīta, skar ļoti daudzus iedzīvotājus svarīgi atcerēties vairākas svarīgas lietas. Viena lieta, ko es varētu, kam es varētu piekrist, ir tas, ka jāizvarās no kāda veida liekas dzīvokļu pārvad, dzīvnieku pārvadāšanas eh, garos gabalos. Nu, diemžēl ir vietas, kur no šādas prakses nevar atteikties, bet tādos gadījumos vajadzētu noteikt noteikumus, kas pārliecinātos, ka šī pārvadāšana notiek pēc iespējas uh, cilvēcīgākos apstākļos. Un visbeidzot, domāju, ka mūsu gaļas produkti. Uh, protams, tiek transportēti. Eh, bet varbūt vajadzētu, um, vajadzētu palīdzēt eh, pie, izdzīvot maziem uzņēmumiem, piemēram, mazām lopkautuvēm, kuras lēkšana varētu eh, negatīvi ietekmēt šo pārvadāšanas laiku un, un pārvadāšanas pasākumus. Tas ir jautājums, kas būtu jārisina. Ir jāspēj rast līdzsvars starp augstu labturības līmeņu nodrošināšanu un striktiem noteikumiem, kas darbotos efektīvi, un gal galā tiem jābūt arī īstenojumiem. Ja kāda veida turpmākiem tiesību aktiem par šo jomu ir jāņem vērā arī geogrāfiskās īpatnības un nomaļu reģionu ra raksturu lielumu, tā lai nebūtu tā, ka šie notikumi diskriminējoši vēršas pret jebkādu no dalību valstīm. Un tas nebūtu, jo tas nebūtu pareizi. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Alfredam Rubika kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, rezolūcija un ziņojums ir labi, un mana grupa balsošanā tos atbalstīs. Bet ko mēs vēlētos? Pirmkārt, lai transporta problēmas risinātos ar nelielu vietējo kautuvu ierīkošanu, kas vienlaicīgi risinātu arī bezdarba samazināšanās problēmu. Otkārt, vajadzētu noteikt, ka Eiropas komisija izstrādā standarta pārvadāšanas līgumus kuru noslēdz lauksaimnieks ar pārvadātāju. līgumā jāiekļauj zinātniski pamatoti attiecīgās sugas dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi temperatūras režīms ūdens pieejamība dzīvnieku blīvums un viena pārbrauciena ilgums dažādās vietās. šie noteikumi obligāti jāievēro un jānodrošina būtu pārvadātājiem transportam kur tas iespējams jābūt aprīkotam ar automātiskām klimata uzturēšanas sistēmām. Liels paldies tālāk, Dotas skund. Atvainojiet, saka priekšādātājs Agņokungs, jums tomēr vārds. Postujāli. Aizsteidzos noteikumiem priekšā priekšādātāji. Ja mums jau ir atbilstīgi noteikumi dzīvnieku labturībai, kā trūkst, ir to īstenošanas pasākumu. Lielbritānijā ir divi inspekt, inspekt, divas inspekcijas. Viena attiecas uz dzīvniekiem, viena uz tirniecības standartiem. Un abas, abas šīs organizācijas ir atbildīgas par kautuvju un transporta inspekcijām. Šīs uh, organizācijas tomēr turpina savā starpā strīdēties. Uh, Turklāt eh, tam ir ļoti daudz un dažādu uzdevumu. Vai te tiek ietvietots vienā, vienlīdzīgos aplokos, vai tur ir pietiekami daudz gaisa, vai tur ir izejas un izejas, vai ir dzīvnieki vienāda lieluma, vai tie ir dzemdējoši dzīvnieki. Ja, eh, es domāju, ka Es domāju, ka mūs, mēs kā politiķi šādus jautājumus nevaram izskatīt. Tas nu tiešām būtu vienkārši absurdi, ja mēs tagad sāktu sprediķot lauksemniekiem par to, kam un kā ir jābūt aplokos. Kārtējo reizi šīs astoņas stundas ir tikai patvaļīgi no gaisa pagrābtas skaitlis, un tāda reāla pamatojuma tam nemaz nav. Paldies! Tagad Daudzes kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji. Vispirms paldies referentam par darbu šajā svarīgajā jautājumā. Šis, šo jautājumu nevajadzētu izmantot, lai apšaubītu to, ko lauksaimniecības un transporta sektori jau ir padarījuši, lai uzlabotu dzīvnieku transportu. Ir ir paredzēta virkne dažādu pasākumu, cita starpā izglītības pasākumi pārvadātājiem, un mums ir jāveicina labāka apmaiņa ar pieredzi šajā sektorā. Mums ir vajadzīgas skaidrākas normas, lai novērstu neskaidrības vai iespējas kaut ko pārprast vai interpretēt noteikumus dažādos veidos dalībvalstīs. valstīs Uh, šobrīd mums ir regula, kas netiek labi ieviesta, netiek labi izpildīta dalību valstīs, un mums ir būtībā jātiek galā ar šo problēmu, nevis jāievieš jauna regula. Um, Ziemeļīrijas ekonomikā šis sektors ir nozīmīgs, un uh, šis sektors ir būtisks arī eksportam. Uh, Un es vēl gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgi augsti dzīvnieku labturības standarti, bet ir jāsabalansē arī tas, kas ir reāli iespējams un tas, ko mēs vēlamies ierakstīt noteikumos. Paldies, Jēglis kundze, lūdzu. Paldies, priekšādātāji, komisāra kungs. Vispirms liels paldies mūsu referentam, kurš ar šo ļoti emocionālo jautājumu strādāja ļoti labi un, manuprāt, panāca labu rezultātu. Es ceru, ka mēs rīt arī balsosim tā, kā viņš iesaka. Mēs runājam par dzīvniekiem, kas ir paredzēti kaušanai, nevis par nevis vaislas lopi vai vēl eh, trakāk mājlopi. Mēs runājam par kontrolēm, kas ir jāizdara dalībvalstīs, un šeit ir daudz darāmā gan dalībvalstī, gan komisijai. Runa ir par dzīvnieku labturību, un mūsu mērķis ir radīt labus, godīgus konkurences apstākļus Eiropā. Uh, Tāpat e, nedrīkst reducēt šo visumā labo ziņojumu uz to, vai tiek ievērots astoņu stundu pārvadāšanas laiks vai nē. Astoņas stundas ir tikai tāds orientējošs lielums, jāņem vērā arī citi faktori, bet tas ir svarīgs pamat priekšnoteikums likums šim ziņojumam, kas ir pirmo reizi tādā veidā panākts un gribu arī uzsvērt, ka mums jāraugās gan uz transporta sektoru, gan arī uz apstākļiem, kādā transporta sektors darbojas. Trešais. Eiropā transportēto dzīvnieku skaitam ir jākļūst mazākam, un tāpēc šajā ziņojumā parlaments pieprasa arī otrajā lauksainiecības politikas pīlārā atkal atļaut dibināt vai uzturēt mazas kautuves reģionos. Tas būtu ļoti derīgi, jo šo nozaru mēs esam, uh, mēs esam iznīcinājuši. Un es uzskatu, ka no saldētā gaļa, kas nāktu no mazām kautuvēm, pilnībā būtu akceptējama. Paldies, Andrie kungs. Paldies, priekšādātāja komisāra kungs. Gribu teikt, ka lielā mērā atbalstu komisijas kom ziņojumu secinājumus un atbalstu arī mūsu referentu Vojčakovskas sabalansēto darbu. Reg, pašais spēkā esošais regulējums tomēr var vēl tālāk uzlabot dzīvnieku pārvadāšanas eh, standartus, un tāpēc ir nepieciešami centieni īstenot tās regulējuma daļas, kas joprojām netiek īstenotas, un noteikumiem jābūt spēkā visās dalību valstīs. Ir pirmām kārtām jāstrādā pie paraugu, apmaiņas ar paraugu prakses un sadarbības starp dalību valstīm Eiropas Savienības ietvaros. Es domāju, ka tiesība akti par um, attiecībā uz šiem noteikumiem e, ir vienkārši atbilstīgi jāīsteno. Protams, ir vienmēr iespējami arī atbilstīgi izņēmumi kaut kāda veida teritorijas, e, kurās, piemēram, rodas kavēšanās ceļu apstākļu dēļ vai e, attālās atrašanās vietas dēļ kā jau teica komisija, šobrīd spēkā esošie tiesību akti ir pilnīgi pietiekami un nu nav vajadzīgs nekas vairāk, tikai to īstenošanu. Paldies tālāk, eh, Lajon kungs. Thank you, uh, president. Paldies priekšādātāji, komisāra kungs. Nereti dzīvnieku pārvadāšanas noteikumus eh, viens otrs izmanto, lai runātu par uh, Eh, kaut kādiem savu veidu argum, argumentiem un teikt, ka lūk, līdz astoņām stundām viss ir kārtībā, pēc astoņām stundām viss sajiet greizi. Es visu mūžas nodarbojies ar, nodarbojies ar lopkopību un dzīvnieku pārvadāšanu. Šādā vienkāršā, vienkāršotā veidā šim jautājumam pieiet nevar. Tam nav nekāda zinātniska pamatojuma. Ja mēs skatāmies uz zinātniskiem faktiem, tad skaidri un gaiši redzam, ka tiek teikts, ka ka būtu pārvadāšanai jābūt zem astoņām e, stundām, bet stresu rada lielāko lopiem nevis pārvadāšanas laiks, bet tas, kādā veidā notiek lopu iekraušana un izkraušana transporta līdzekļos. Un tur gan ir reāla labturības problēma. Un tāpēc mums ar šiem noteikumiem neizdosies radīt kaut kādu maģisku risinājumu labturības uzlabošanai. Es domāju, ka šobrīd jāpievēršas būtu pašreizējo tiesību aktu īstenošanai, un tas gan ir skandāls, ka tajos gadījumos, e, kad šāda noteikuma pastāv, tie netiek īstenot. Vienalga, vai mēs šeit runājam par režģi būriem, vistām vai necilvēcīgiem pārvadāšanas noteikumiem. Un tas, ka dalība valsts ignorē noteikums, tas nav pieņem. Jauna no likuma mums neko šeit nepalīdzēs. Katrā ziņā tie vismaz nepadarīs pašreizējo tiesību aktu īstenošanu labāk. Es ceru, ka parlaments ar komisiju varētu vairāk runāt tieši par to, kā panākt šo tiesību aktu īstenošanu. Un turklāt arī mazās kautos, te piekrītu kolēģi Elizabetai Jeglei, būtu ļoti labs risinājums. Mēs vēlamies, lai būtu vairāk vietēju mazu kautuvju, kas varētu efektīvi darboties, bet realitāte ir tāda, jo vairāk mēs šeit nākam klajā ar drakoniskiem noteikumiem Eiropas Savienības līmenī, jo mazāk iespēja mazām kautuvēm darboties un būt dzīvotspējīgām. Paldies, kolēģi! Tagad Šlīterkungs nākamais. Paldies, priekšsēd. Kopš Zviedrijas iestāšanās Eiropas Savienībā 1995. gadā mēs gaidām īsākus transportēšanas laiks un 8 stundu kampaņu, taču mums arī ir jānodrošina labāki apstākļi dzīvniekiem transportēšanas laikā un labāk direktīvas īstenošana. Tas nav pretrunā ar 8 stundu uh, prasību. 8 stundu tas nav zinātniski uh, noteikts uh, maksimālais termiņš. Daudz dzīvnieki cieši no nepieredzētas situācijas. Pirmais, pirmā transportēšanas minūte jau ir sarežģīta. Tādēļ, cik garš transports ir pieņemams, tas ir gan politisks, gan etisks jautājums. Eh, te uh, ir runa par stresu, ko tas rada dzīvniekiem. Uh, un mums ir nepieciešams stingri noteikumi. Mēs esam arī ilgi gaidījuši komisijas priešlikumu. Un tam vajadzētu attiekties uz visiem aspektiem, ne tikai uz transportu. Es nezinu, e, cik daudz no jums grib uh, e, uh, e, darīt, dalīt gultu ar četrām govīm. Paldies, nākamā Julie Gerling. Paldies, priekšsēd. Es gribētu pateikties kolēģim Vojčahovskim par nenogurstošo darbu šajā jomā. Es gribētu vērst uzmanību tikai uz vienu lietu. Uh, Proti 2010. gadā pirmā rakstiskā deklarācija eh, šeit parlamentā saņēma vairākumu, kurā parlaments tika aicināts komisiju um, izmeklēt uh, zirgu uh, nepieņemos transportēšanas apstākļus, kas tiek vēst uz kaušanu. Nevalstiskās organizācijas šo jautājumu ir tematizējušas, es jau komisāru priekšgājā matā diskutēju šo jautājumu. Tas ir apkaujinoši, ka dzīvnieki tādā e, tiek, e, eh, apstākļos tiek e, transportēti dažreiz tūkstošiem kilometru uz salāmī. E, rūpnīcām Dienvidu Itālijā. Tas ir pilnīgi nepieņemam un nepie, nevajadzīgi daudzos gadījumos. Tādēļ ir jāuzlabo uh, transportēšanas apstākļi īpaši zirgiem un transportēšanas laiks jāsīsina. Uh, komisār kungs, es saprotu, ka jūs tikai nesen stājāties amatā, taču varam apstiprināt, ka šī zinātniskā ka pētījumi jau ir veikti. Uh, sen tas ir noskaidrots, un jums šie atzinumi ir jūsu rīcībā, es jūs lūdzu uh, šo jautājumu skatīt kā prioritāti. Parādiet savu gatavību, uzklausīt parlamentu un speriet pirmo soļu eh, apgaismotai, uz dzīvnieku labturību vēstai e, likumdošanai. Paldies, nākamais Gust Gustafsson kungs. E, paldies priekšsēdi referent kungs. Patiesībā Eh, tas ir eh, kas eh, absurds, kad cilvēki no vispārējās radības pilnīgi tā nodal sevi un viņu ciešanas ignorē. Kā mēs varam to ignorēt? Šie transporti ir ļoti gari, Cil, dzīvnieki cieši un viņi tiek transportēti groteski šauros apstākļos. Ja mēs šo 8 stundu ierobežojumu negribam ieviest, tad varbūt pašiem derētu izmēģināt ar 8 govīm e, gulēt e, gultā vienā. E, šie apstākļi ir ārprātīgi. Neviens nevar visu panākt, taču kopā mēs varam panākt kaut ko. 8 stundu maksimālā pieļaujamā robeža ir jāievieš, tas jau ir ilgs, ilgs laiks. Būtu labi, mēs varētu vienoties, ka vismaz nedrīkst būt ilgāk par 8 stundām šie dzīvnieku transporti un nauda nedrīkst tāds būt svarīgāk par dzīvnieku labturību. Paldies, nākamā vārda Ranca Garcia. Paldies, priekšsēd komisāra kungs, dāmas un kungi, esmu pret jaunu normu ieviešanu dzīvnieku labturībai. Š, mums jau ir likumdošana, kas regulē transportēšanas maksimāls laiks atkarībā no dzīvnieku uh, sugas un balsoties uz zinātniskiem datiem, kas ir mūsu rīcībā, arī Eiropas dzīvnieku eh, pārtiks drošības aģentūra apstiprinājusi, ka nav nekas, kas eh, esošā likumdošanā īsti būtu kļūdains, un galvenais ir transporta kvalitāte. Tā tad, eh, kā šie dzīvnie, ar tiem dzīvniekiem apiet, tās, kā šie transporta līdzekļi ir uh, Um, kādu tur veidināšanu nodrošināt, uh, vai ūdens tiek nodrošināts dzīvniekiem un tam līdzīgi. Dzīvnieku transportēšanas noteikumi ir vairāk nekā pietiekoši. Uh, šie noteikumi, kas ir jau patreiz, problēma ir ar likumdošanas piemērošanu. Tā ir nepietiekošana, kontrols jāuzlabo. Esošā likumdošana jāizteno konsekventi tā vietā, lai ierobežot brīvo preču plūsmu, kas, starp citu, arī dažādi skārt dalībvalsts. Mums ne tikai jāsaīsina kaut, kaut lopu, um, bet arī vaislopu uh, transportēšanas laiku. Visi viņa dzīvnieki. Kāpēc tā dažāda attieksme? Ekonomiskās krīzes laiks nav labākais brīdis, lai nākt ar priekšlikumiem, kas nav zinātniski pamatot. Eiropas Savienība to nevar atļauties. Paldies. Paldies, kolēģi. Nākamais Oleņčaks. Paldies priekšēd. Eh, es atbalstu ziņojumu un pateicos Vojčehovska kungam eh, par eh, pūlēm kompromisu panākšanā. Viņš ir nenogurstoši strādājis, lai dzīvnieku labturībā tikts spērts solis uz priekšu 2005. gadā. Uh, likumdošana tika aktualizēta, tas, šodien, tas jau tika pieminēts, un daudzi to pieminēja. Tagad rezultāti rāda, ka mēs toreiz esam jau spēruši soli pareizā virzienā, un vēlmēs efekts ir panākts. Runa bija galvenokārt par dzīvnieku labturību, bet arī par ekonomiskiem apstākļiem gan uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem. Tagad mums jāspēr nākamais solis. Runa ir par dzīvnieku transportēšanas maksimālā pieejamā laika ierobežojumu. Tā ir atbalstām ideja. Iestājamies par to, lai vietējās kautuves un pārstrādes rūpnīcas tiktu uh, atbalstītas. Tas radīs darbvietas tur, kur tās ir vajadzīgas, tas ļaus samazināt izmaksas, un tas ir svarīgi dzīvnieku transportu eh, pa lieliem gabaliem rada izmaksas, un tad šī gaļa arī rezultātā ir dārgāka patērētājiem nekā nepieciešams. Mums arī jāredz, ka šodien, neskatoties uz noteikumiem, tieši par to iet runa attiecībā uz ziņ, eh, šajā ziņojumā. Un tagad mēs aicinām komisiju tātad gādāt par to, lai eh, šī noteikuma attiecībā uz transporta dzīvnieku iekraušanu, izkraušanu tiktu ievērot. Mums ir jāstrādā dzīvnieku labturības interesēs. Paldies, nākamā Brita Reimersa. Paldies, priekšādātāji, godātais komisārkungs, kolēģi. Uh, runājot par dzīvnieku transportu, cilvēki ātri kļūst emocionāli. Viņi atcerās, ko viņi redzējuši, kādas fotogrāfijas žurnālos par dzīvnieku transportu, un to mēs, protams, redzam nelabprāt. Bet runa tagad ir par to, ka dzīvnieku transports netiek pietiekami kontrolēts un uzraudzīts, tāpēc tā notiek. Uh, Un ja mēs gribam mūsu direktīvu balstīt zinātnieku atzinumos, tad mums jāņem vērā arī tas, kādi iemesli mums šeit ir Eiropā šiem ilgajiem transportēšanas laikiem. Mēs paši pie tā esam vainīgi, jo mums ir arvien lielākas, augstākas, eh, kategoriskākas higienas normas, uh, un tāpēc esam zaudējuši ļoti daudz kautuvju, kas vienkārši netika galā ar papildus izmaksām. Un mums ir jādomā par uh, ietvaru nosacījumiem, kas būtu īstenojami dalībvalstīs, un mums ir labāk jākontrolē dzīvnieku transports. Vēl mums ir cits iemesls ir tāds, ka lauksaimniekiem nav, viņiem nav izvēles, viņiem ir jāved dzīvnieku uz tuvāko kautuvi, un līdz ar to viņi slikti spēja konkurēt. Mēs atbalstīsim šo ziņojumu. Paldies, Alans Smits, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Es arī vēlos sveikt referentu. Viņš ļoti labu darbu ir izdarījis un panācis pieņemamu kompromisu jautājumā, kas lielā mērā ir saistīts ar emocijām. Tāpat, komisāra kungs, es priecājos, ka jūs šeit esat šodien, priecājos par mūsu sadarbību šajā jautājumā. Um, pārstāvu skotu biedrību, kas uh, cīnās pret vardarbību pret dzīvniekiem vai nežēlību pret dzīvniekiem. Un problēma ir tā, ka esošos noteikumus Eiropas valstis nepilda, neievē, neievēro tā, kā tie izskatās uz papīra. Un arī ne visi noteikumi ir balstīti zinātnieku atzinumos. Uh, runājot par to, vai noteikumi padārdzina uh, biznesu šajā sektorā. Nu, tā ir. Gan, ir gan higienas noteikumi un. Uh, paldies, Vandālen kungs, lūdzu. Paldies priekšādātāji! Paldies Vojcehauska kungam par ļoti labo izdarīto darbu. Priecājos arī redzēt komisāru šeit. Es atbalstu šo maksimālo astoņu stundu transportēšanas laiku. Situāciju dzīvniekiem var tikai vēl uzlabot. Tā pašā laikā mums jāraugās, kā Uh, veicināt kaut ķermeņu transportēšanu, nevis dzīvu dzīvnieku transportēšanu. Es negribu uh, lētu gaļu no dzīvniekiem lietot uzturā, kas ir ļoti cietuši transporta laikā. Uh, jāsaka, ka veicot kontrolas, komisija nav bijusi pietiekami stingra. Tas attiecas arī uz gaļas kvalitātes kontroli. Un šeit nedrīkst pieļaut konkurences izkropļojums, pieļaujot to, ka dzīvnieki cieši. Komisāra aicina jūs rīkoties aktīvi. Glatfelderkungs. Paldies, priekšsēd. Parasti es neatbalstu dzīvnieku labturības pasākumus, jo tie ekonomikas konkrēt spēja bojā. Un daudzos gadījumos arī CO2 uh, eh, uh, eh, tātad izmeši tiek palielināti. Un uh, patiesībā jāļauj izvēlēties patērētājiem, ko pirkt, ko nepirkt. Taču astoņu stundu uh, um, maksimāls ierobežojums dzīvnieku transportam ir izņēmums. To es atbalstu, jo te runa ne tikai par dzīvnieku labturību, bet tas palīdz arī Eiropas saimnības eh, tautsaimniecības aspektā arī. Un eh, tas palīdzēs arī mazāk CO2 izmešas radīt. Tas tā tad arī ir attiecībā uz vidi apsveicam. Uh, dzīvniekus, eh, dzīvnie, dzīvs eh, vairs nedrīkstēs pārvadāt eh, ilgāk par 8 stundām, un bieži šī transporta notiek šausmīgos apstākļos. Eiropas Savienība ir jāpanāk labāki transportēšanas apstākļi šiem nabaga dzīvniekiem. Taču neļausim šo 8 eh, stundu ierobežojumu izspēlēt eh, tādā veidā, kas mums nevienam nenāk pa labu. Eh, mūsuprāt, ja ir īsāk dzīvnieku transporta, tas radīs vairāk darbietas uz vietām, laukos, un tādēļ es atbalstu šo 8 stundu ierobežojumu. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Paulo de Castro, priekšsēdētājs. Dārgais komisāra kungs, dārgie kolēģi, komisijas ziņojums par 2005. gada regulas piemērošanu par dzīvnieku aizsardzību pārdošanas laikā ir šajā sakrā jāņem vērā, ka uh, dalībvalstīm problēmas ar likumdošanas piemērošanu, un lauksaimniecības komiteja ir e, piegājis tādā līdzsvarot šajām jautājumiem. Dalībvalstīs pastāv pārāk atšķirīga piemērošanas prakse, tas ir pierādījies. Ierobežojumi maksimālam dzīvnieku transportu pieejamam laikam ir svarīgs, atbalstams, taču pārliek stingrie noteikumi attiecībā uz kautuvēm bieži nav īstenojami mazajās kautuvēs. Tādēļ debats nedrīkst tikai aprobežoties ar jautājumu par maksimālu transportēšanas ilgu, ilgumu. Ir arī citi jautājumi, kas skar dzīvnieku uh, labturību. Kāda ir šie transporta līdzekļi, uh, uh kā uh, viņi tiek iekraut, izkraut, tas parādās arī EFSAS atzinumā. Paldies referentam un ēreferentiem par lielisko darbu. Uh, aicinu balsot pār šo uh, ziņojumu, ko eh, komiteja atbalstīja plašvairāk. Un paldies, nākamais Andrejā Dzanonī. Paldies, priekšsēd. Miljons simt tūkstoši pilsoņu ir mūs aicinājuši kaut dzīvnieku um, transports ierobežot uz 8 stundām. Stundām parlaments nevar izlikties kurs Mums jāaizliedz šie visas dienas transporti. Tā ir dzīvnieku mocīšana, neaprakstām mocīšana. Un esošā likumdošana ir nepietiekoša. Dzīvnieki tiek transportēti nediedomājam šauru, šaurībā, bez uh, dzēsēšanas, bez veidināšanas, bez ūdens. Šie transporti jāierobežo astoņiem gadiem, to mēs sacījām jau pagājušajā gadā Eiropas Savienībai jāvirzās uz priekšu. Šajā balsojumā beidzot mums ir iespēja politisko pamatu ielikt, lai izbeigt šo miljoniem viss dzīvnieku eh, mūks visā Eiropā. Paldies, tagad vārds Sikierska kungam. Paldies, runājot par transportēšanas laiku. Jūs te runājat, vai Kļukovs kungs prasaņam stundām, mēs, piemēram, dotu priekšroku tad sešām stundām, jo tas nozīmē apmēram 500 kilometrus. Tāpat laikā šāda veida ierobežojuma īstenošana tomēr būs ļoti sarežģīta, jo, slād, jo eh, kautovs, protams, attīstās, paplašina savu darbību, tā lai pēc iespējas efektīvāk veiktu darbu un īstenot pēc iespējas labākus fitosanitāros noteikumus. Un tā visa rezultātā savukārt transportēšanas distances pagarinās. Es domāju, ka vairāk mums vajadzētu domāt nevis par ilgumu, bet gan par transportēšanas apstākļiem. Nu, piemēram, lūk, šo telpu, kurā tiek dzīvo, kas dzīvniekiem paredzēta transportēšanas laikā ventilēšana un tam līdzīgām niansēm. Transporta pasākumu turklāt e, jāorganizē atbilstīgā kārtā. Un nereti to dara kaut kāda veida ārzemju uzņēmumu un tad diktē attiecīgi noteikumus tās valstis, uz kurām šī gaļa tiek transportēta. Uh, Tāpēc es domāju, ka transporta ilguma ierobežošana šeit nebūs atbilstīga. Rezultātā tikai un vienīgi cietīs ražotājs, kas nevarēs savu gaļu transportēt uz kādām efektīvākām lopu kautuvēm. Ilgtermiņa gara dzīvnieku pārvadāšana var radīt uh, tikpat daudz stresa, cik īsta, īsa pārvadāšana bet galvenais ir pārvadāšanas apstākļi. Spēkā esošie noteikumi šobrīd ir jau pietiekami labs kompromiss starp no vienas puses nepieciešamību nodrošināt pēc iespējas labāku labturību dzīvniekiem un no otras puses ekonomiskajām nepieciešamībām. Un tas, protams, nenozīmē, ka nevar darīt vairāk, lai uzlabotu transportēšanas apstākļus dzīvniekiem. Tur gan es piekrītu mūsu referentam Vojčakovska kungam. Un visbeidzot, vai nebūtu vienkārši arī labāk, ja tad dzīvnieki ietu kājām uz, uz uh, kaut? Nākamais runātājs Jorgensen kungs. Priekšādātāji, paldies! Komisāra kungs, es parasti esmu ārkārtīgi pieklājīgs cilvēks, bet jāsaka, tas, ko jūs nu pat teicāt, man likās ārkārtīgi augstprātīgi. Ne tik vien augstprātīgi, bet arī nedemokrātiski. Jūs teicāt, lūk, viena miljonus, viens miljonus parakstu tiks ignorēti. Tie ir iedzīvotāji, kas parakstījušies pret uh, pārvadāšanas laiku. Jā, tas, protams, ir emocionāli un tā tālāk, bet paziņot, ka tas ir vienkārši emocionāli un zinātniskiem faktiem neatbilstoši, ir vienkārši augstprātīgi. Arī šeit parlamentā lielais vairākums ir parakstījis lūgumu rakstu par pārvadāšanas ilgumu ierobežošanu. Un tas, ka jūs pasakāt, ka tam nav pilnīgi nekādas nozīmes, tas ir kaķim zemāstas, manuprāt, ir ļoti augstprātīgi. Un jūs turklāt izteicāties tā, it kā tad pašreizēja noteikuma nu gan būtu pa pamatot uz zinātniskiem principiem. Nē, nu varbūt astoņas suns nav tas pareizākais limits visām sugām, bet taču mēs redzam, ka šie noteikumi to pašreizējā formā arī nav pamatot uz kaut kādiem zinātniskiem konkrētiem faktiem. Tad kas tad ir cita veida noteikumiem? Vai tad veterinārā ārstā arī ir emociju pārpilni? Nē, mums šie noteikumi tomēr ir jāmaina. Paldies. Tālāk ir pieteikusies uzstāties Kostingars kundze. Paldies, priekšādātāji. Runājot par dzīvnieku aizsardzību transportēšanas laikā, Eiropas uh, Savienība ir spērusi soli harmonizācijas virzienā. Diemžēl situācija dalība valstīs ir ļoti atšķirīga. Es atbalstu to, ka kaušanai domātie dzīvnieki ir jātransportē pēc iespējas īsāku laiku. Manā valstī uh, līdz pat 29 stundām var ilgt šis uh, transports lielopiem un citiem dzīvniekiem. Tā pašā laikā uh, um, daudz kas ir izskaidrojams ar noteikumiem, kas izraisīja mazo um, un vidējo kautovju slēgšanu. Mums ir atkal jāsniedz lielāks atbalsts mazām kautuvēm, jāņem protams, laiks, ka jāņem, protams, vērā arī tas, ka izolētie uh, reģioni vai perifērie reģioni mm, ir, tiem ir nepieciešami izņēmuma noteikumi. Tā pašā laikā jārūpējas par to, lai dzīvniekiem būtu pieejams gaiss, pietiekam daudz vietas, lai blīvums nebūtu pārāk liels. Un noslēgumā um, gribu teikt, ka arī brīvo konkurenci uh, labvēlīgi iedekmēs vienoti labi standarti dzīvnieku aizsardzībā. Paldies, Ulrike Rodusta! komisārkungs, kolēģi. Viens miljons eiropiešu un arī es esam parakstījuši petīciju, kas attiecas uz šo astoņu stundu ierobežojumu. Ja transports ir ilgāks, dzīvniekiem nevajadzīgi jācieš. Un ir, mums ir jāiestājas par to, lai transports būtu pēc iespējas īsāks. Un uh, šajā priekšlikumā tiek pieprasīts, pieprasīti izņēmumi, ja, piemēram, um, ir transporta sastrēgums vai kaut kas tam līdzīgs. Izņēmuma noteikumi ir piemērojami tikai perifēriem vai kalnu reģioniem. Uh, Daudzām mazajām uh, kautuvēm nācās likvidēties. Ar standartiem jau viss ir kārtībā, bet mums tomēr nevajadzēja pieļaut to, ka mazie uzņēmumi tiek slēgti. Mums atkal ir jāatdzīvina mazās kautuves jo līdz ar to mēs nošausim divus zaķus no vienas puses dzīvnieki tiks transportēti īsāku laiku un vērtības radīšana notiks reģionos. Paldies, Patrāo Neveškundze. Paldies. Vispirms gribu teikt paldies referentam un ēnu referentiem par viņu aktīvo rīcību, par centieniem sameklēt kompromisus. No vienas puses runa ir par dzīvnieku labturību un labsajūtu. Uh, Tā pašā laikā no otras puses jāņem vērā ražotāju intereses, kas darbojas biznesā. Re rezultāts ir tāds sabalansēts, ir ņemti vērā ierobežojumi, kas saistās ar a, transporta laika ierobežojumu tieši perifēros reģionos, piemēram, Portugālē Tāpat ir eh, noteikumi, kas attiecas uz atpūtas laikiem, kas ne visiem ir pieņemami, jo palielina izmaksas. Izņēmuma noteikumi attiecībā uz astoņām stundām, attiecībā uz kalnu vai citiem perifēriem izolētiem reģioniem ir jāpatur dokumentā un nevajadzētu pieļaut diskrimināciju um, dzīvniekus transportēt pa jūru. Mēs praktiski padarām neiespējamu. Paldies! Alveškungs lūdzu. Priekšādātāja kungs, komisāra kungs, dzīvnieku aizsardzība un dzīvnieku labturība Eiropas sabiedrībā šodien ir jautājums par to, cik civilizēti mēs esam un kā politiķiem mums ir jāiestājas par to, lai dzīvnieki tiktu pasargāti. Tas atbilst mūsu pilsoņu interesēm. Jānodrošina labi apstākļi dzīvnieku transportēšanā ir jācertificē um, attiecīgie transporta līdzekļi, jāiesaista visi līmeņi, ražotāji, uh, transportētāji, pārtikas un veterinārie dienesti un citi iesaistītie. Ja tas viss būs nodrošināts, Mums nevajadzētu aizmirst arī zinātnieku atzinumus. Ir jāņem vērā virkne geogrāfisku kritēriju, piemēram, um, īpatnības, kas, aiz, kas ir raksturīgas perifēriem un izolētiem reģioniem Eiropā. Eiropas uh, parlamentam ir jāatgriežas pie veselā saprāta un laika eh, reģi, ierobežojums ir ja jāpatur kā izņēmums. Paldies! Tagad būs brīvais mikrofons Magines skundze. You, thank... Paldies priekšsādātājiem, paldies arī referentam, tāpat arī Jānu referentiem, kas strādā pie šī ļoti svarīgā bet sarežģītā ziņojuma. Gribētu vērst uzmanību uz pirmo punktu, kur, manuprāt, viss mūsu bažas ir labi arī atspoguļotas. Tur teikts, ka e, vislielākā problēma ir pašreizējo tiesību aktu nepietiekama ievērošana dalību valstīs, un tāpēc, lai ir viegli aicināt uz jauniem tiesību aktiem, es domāju, ka, diemžēl, ja pašreizējie noteikumi netiek ievērot, tad kur gan ir jebkāda garantija, vai tiks e, īstenot jaunie noteikumi, tad kāpēc tādi būtu jāizstrādā? Es turklāt arī gribētu šai taupības pasākumu laikā uzdot jautājumu, vai dalība valsts nesamazinās vēl tālāk resursus, kas paredzēti inspekcijām attiecībā uz dzīvnieku pārvadāšanu, jo tām taču nav resursu, eh, ar ko rīkoties, vai to komisija ir ņēmusi vērā. Otrs jautājums par ko minēja arī ļoti, par ko runā ļoti daudz cilvēku, ir šo te kautuvju koncentrēšanās. Jeglas kundze par to runāja un arī citu runāja par to, ka mums vajadzētu komisijai lūgt iesniegt ziņojumu par to, kādas sekas ir šādu kautuvju koncentrēšanās parādībai, ne tikai uz dzīvnieku labturību, bet arī uz konkurenci ražotāju starpā. Un lai to darītu, un es domāju, ka mums tas vajadzētu būt izdarāms vēl šā, šī mandāta laikā, lai mēs varētu izsakot jautājumam par šo ļoti svarīgo tēmu. Paldies, Turkmen priekšādātājs Magineses kundze kundzei. Nākamā runātāja būs si Sidonija Jančievska lūdzu. Ah, dziękuję bardzo. Chciałabym zachęcić do poparcia sprawozdania dotyczącego. Gribēju aicināt jūs atbalstīt šo ziņojumu par dzīvnieku pārvadāšanas ilgumu, un ir tīpaši attiecībā uz ierobežojumiem pārvadāšanai 8 stundu apmērā. Šai ziņojumā, manuprāt, atspoguļojas e, vēl trīs svarīgi uzlabojumi, trīs grozījumi, kas saistīti tieši ar transportēšanas apstākļiem. Piemēram, inspekciju organizēšanas procedūra. Ir, protams, ir dažādas radikālas metodas, kuras ierosina Vojčakovska kungs. Un visradikālākais no viņa priešlikumiem tomēr ir šīs astoņas stundas. Kāpēc to atbalstu? Tāpēc, ka Eiropas komisija šķiet izvairās no šī jautājuma apspriešanas kopumā. Tā nevēlas ierobežot pārvadāšanas laiku, neskatoties uz datiem, kas mums saka, ka vajadzētu pieņemt kaut kādu veidu grozījumu šai ziņā. Es ceru, ka Eiropas parlaments atbalstīs šo ieteikumu no Vaičakovska kungas puses ierobežot pārvadāšanas laiku un patiešām ceru, ka mums būs pavisam nopietnas debats par šo tēmu. Thank you kā arī par dzīvnieku pārvadāšanu uz uh, kautuvēm attālos reģionos. Paldies! Priekšādātājs turpina, tālāk došu vārdu Ričardam Havitam, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Uh, es runāju zirgu labklājības organizācijas uh, vārdā un vērtēju šo priekšlikumu atzinīgi jo tas papildina deklarāciju, ko mēs savā vēlēšana apgalvā izstrādājām šogad. Ir ņemti vērā zin, zinātniskie piemēri, jūs nesat ņēmuši tos vērā no 65 tūkstoši zirgu, kas tiek pārvadāti e, garos gabalos, 95% gūst smagus, e, gūt vismaz vienu būtisku ievainojumu un arī piedzīvo dažādas slimības. Un tāpēc, e, komisārkungs, kā jūs varat teikt, ka šeit nav zinātniska pamatojuma? Šajā rezolūcijā skaidri un gaiši pateikts, ka nepietiek uh, nepietiek ar to, ko darām, ja noteikumi arī netiek atbilstīgi īstenoti. Runājot par zinātniskiem pamatiem un par secinājumiem, par ko, piemēram, nākus Eiropas standarta aģentūra, pilnīgi noteikti atbalsta šādus standartus. Un tāpat arī atcerēsimies, ka nereti kautuvēs kapacitāte nav atbilstīga e, piegādātajiem daudzumiem. Mūs, mani vēlētāji nosūtīja Barozokungam ļoti daudz pastkartes, aicinot viņu rīkoties šai ziņā, īpaši attiecībā uz tie zirgiem, kas tiek pārvadāti dzīvi gara, garus gabals uz Itālijas dienvidu fabrikām, lai no viņiem uztaisītu salāmī. Es domāju, ka ir jādod iespēja. Uh, vēlētājiem izteikties. Un turklāt es domāju, ka mums vajadzētu samazināt tos gadījumus, kad ir jādodas palīgā dzīvniekiem, īpaši zirgiem. Paldies! Tālāk Nikolēško kungs mulți cetățeni europeni împărtășesc preocupările pentru climă. Paldies, priekšādātāji! Jā, es arī piekrītu bažām, kas saistītas ar dzīvnieku pārvadāšanas standartiem. Jāsaka, šis temats ir ārkārtīgi emocionāls un izraisīs ārkārtīgi daudz debatas ne, pilnīgi necilvēcīgie turēšanas apstākļi ir kaut kas nepieņemams, bet, kad runājam par transportēšanas noteikļu, nu, nu, apstākļu uzlabošanu, tā ir viena lieta, bet, kad runājam par laika ierobežojumiem, tas ir kaut kas pilnīgi cits, un par to mums nevajadzētu šeit spriest. Redzam atkal, ka tiek ierosināti jauni noteikumi Eiropas Savienības līmenī, bet galu galā eh, dzīvnieki jau cieši šakatā. Mēs šeit runājam tad varbūt vairāk par vietēju kautoviju izveidošanu, tā lai samazinātos šīs transportēšanas nepieciešamības. Garu galā arī Eiropas kopējā lauksaimniecības politika par šiem aspektiem runās. Paldies! Turpinu priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Milanam Zvēram, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji! Pirmām kārtām Gribu teikt paldies referentam. Slovenija ir tranzītvalsts. Un tāpēc ļoti labi apzinos šo problēmu pamatojoties pats uz savu pieredzi, esmu ne, nereti piedzīvojis, ka dzīvnieki tiek transportēti ārkārtīgi švakos apstākļos. Un tāpēc arī ierosināju grozījumu 2005. gada regulāta. Šī regula pilnīgi noteikti ir jāatbalsta, e, ir jāgroza un ir jāatbalsta 8 stundu ierobežojums. Turklāt arī apstākļiem ir jābūt tādiem, kas ļautu uh, uzlabot dzīvnieku labturību. Šādi pašreizējos apstākļos dzīvnieki tiek vienkārši spīdzināti. Un turklāt mēs zinām, ka dzīvnieku mokas tālāk pēc tam ietekmē arī gaļas kvalitāte. Uh, Vairāk nekā viens miljards lopu katru gadu tiek pārvadāta Eiropas Savienībā. Tas ir par daudz. Transportoto dzīvnieku skaits ir dubultojies pēdējo pāris gadu laikā. Dzīvnieki tiek pārvadāti peļņas meklējumos, bet es do, un tāpēc es domāju, būtu tikai pareizi, ja mēs vairāk uzmanības pievērstu Eiropas lauksaimniecības diversifikācijai un tāpat arī vairāk vietējiem ražošanai un patēriņa uh, pasākumiem. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs! Tālāk koferātī kungam došu vārdu. Lūdzu. Grazie, prezidente, signor komisār. Paldies, priekšādātāji. Komisār kungs. Kā jau tika teikts, šajā ziņojumā aprakstīti noteikumi, kas būtu piemērojami dzīvnieku pārvadāšanai. Un kad mēs runājam par to, kā izturmies pret citām dzīvām būtnēm, tad ir ļoti svarīgi to atcerēties. Tā, protams, ir mūsu acīs nereti tikai gaļa, bet ir svarīgi domāt arī par dzīvnieku labturību. Es uzskatu, ka 8 stundas pārvadošanas ierobežojums ir atbilstīgs, un tas arī būtu jāievēro. Otrām kārtām ļoti svarīgi domāt arī par to, kā notiek pārvadošana no punkta A uz punktu B. Un tas ir, tā jau ir pilnīgi cita jauna tēma. Kad runājam par pašiem sevi kā par patērētājiem, tad eh, ir milzīgas problēmas, kas saistīs tieši ar monitoringu un kontroli. Nereti nekaitīguma nosacījumi, pārtiks nekaitīguma nosacījumi tiek apieti, bet, bet laikā tik ļoti svarīgi ir atbilstība šajos gadījumos, tā saistīta ar mūsu veselību, vai ne tā? Paldies! Paldies, turpina priekšādātājs. Tālāk Kaldinbaks kundze. Priekšsēdētā kungs, komisāra kungs, paldies par to, ka vēlreiz devāt man vārdu. Es sākumā manas uh, frakcijas uh, vārdā, kad uzstājos, aizmiršu pateikt paldies referentam, jo šī tēma tiešām ir saistīta ar lielām emocijām, un viņam ir izdevies izstrādāt ļoti līdzsvarotu dokumentu. Un, manuprāt, dzīvnieku labturībai eh, no tā, tas nāks tikai par labu. Runājot par e, dzīvnieku labturību, nevajag aizmirst, ka dzīvnieki ir dzīvas būtnes, kas, ko nevar vienkārši uztvert kā tādas e, lietas. Um, mums jādomā arī par dzīvniekiem, kas gaida, kad kāds viņus paņēmis pie sevis kā mājdzīvnieku. Paldies! Tonio Borgs lūdzu, komisārs. Paldies, priekšādātāji! Savā ievadu uzrunā es ļoti skaidri paudu, ka neesmu apmierināts ar to, kā dalībvalstīs tiek īstenot esošās normas, esošie noteikumi. Uh, Es informēju parlamentu par pasākumiem, kuriem faktiski jātiek izpildītiem. Ir bijušas eh, lietas par līgumu laušanas procedūru, 18 ir uzsāktas, 3 ir noslēgtas, ar 14, 14 gadījumos mēs komunicējam ar dalību valstīm un cenšamies noskaidrot situāciju vai uzlabot, uzlabot to, kas notiek. Uh, lai īstenotu, domājot par to, kā īstenot to, kas šobrīd jau ir pieņemts, vai tiešām būs vieglāk ieviest vēl jaunus noteikumus. Un komisijas, no komisijas vārdās var apsolīt, uh, jaunu likumdošanu, bet ir jābūt labākai ieviešanai dalībvalstīs, un es minēju arī jomas, kas ir jāstiprina. Tātad pirmkārt lēmums nākamajā gadā harmonizēt šo um, pārskatu sistēmu, kā dalībvalsts ziņo par to, kā notiek kontroles un pārbaudes. Tāpat Dublinā nākamajā gadā notiks konferences tieši par šo jautājumu. Tā būs veltīta dzīvnieku labturībai un transportēšanai, un 2013. gadā uh, īstenosim virkni tādu iepazīšanās vai pētījumu braucienu un viesosimies dalību valstīs, uh, ievāksim informāciju. Uh, un pieaicināsim e, ekspertus no dalību valstīm un raudzīsimies, kādi ir šie transporta ceļi no vienas dalībvalsts uz citu. Un pētīsim iespējas labāk izmantot satelīta navigācijas sistēmu. Ar šo jautājumu vēl saistās virkne neatrisinātu problēmu. Uh, Un, manuprāt, pārāk liels izmaksas te papildus neradīsies. Vienkārši pietrūks labās gribas ieviest navigācijas sistēmas un juridisko dienestu es lūkšu izpētīt, vai ir iespējams šo noteikumu ieviest kā obligātu. Kā es jau teicu, viss nevar beigties ar labāku normu īstenošanu. Tas varētu būt sākums tādam ambiciozam, tā pašā laikā nu, reālam projektam vai iecerēji. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad došu vārdu referentam. Janušam Vojcehovskim. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies visiem deputātiem, kas lūdza vārdu un uzstājās. Paldies par jūsu komentāriem, par jūsu atbalsta vārtiem un arī par jūsu kritiskajām piezīmēm. Paldies visiem ēnu referentiem par labo sadarbību, jo darbs nebija viegls. Es nemaz nezināju, piekrītot strādāt ar šo tēmu, ka tas būs tik ļoti ar emocijām saistīts jautājums. Manā ziņojumā jūs redzat kompromisu. No vienas puses bija priekšlikumi, kas bija daudz kategoriski, kas prasīja daudz lielākus ierobežojumus, arī laika, transporta laika ierobežojumus, bet pašlaik uh, mēs esam sasnieguši tādu līdzsvarotu kompromisu. Un es ceru, ka rīt balsojumā priekšlikums gūs atbalstu. Balsojums notiks rīt. 12. decembrī, pulksten 12. un es ceru, ka šis um, īpatnējais skaitlis mums būs laimīgs un mēs tiešām spērsim soli virzienā, kas ļaus uzlabot dzīvnieku transportēšanu. Vēlreiz liels paldies visiem, kas piedalījās. Paldies! Paldies, referenta kungs, godātie kolēģi! Šis jautājums līdz ar to ir noslēgts. Rītdien pulksten 12.30 notiks balsojums. Nākamais punkts darba kārtībā ir mediācija civillietās un komerclietās. Tas ir mutisks jautājums, ko iesniedza juridiskā komiteja un referente tagad varēs runāt piecas minūtes. Uh, Paldies. Es ļoti priecājos, ka mums ir iespēja apspriest mediācijas jautājumu.